Lēm, lēmušas uzsākt starp institucionālās sarunas atbilstīgi 69C noteikumam. Ziņojumi, kas e, ir e, sarunu uzsākšanas mandāta pamatā, ir pieejami plenārsēdu mājas lapā. Šo ziņojumu nosaukumi arī tiks publicēt plenārsēdas protokola atbilstīgi 69C otrajam punktam tad uh, vairākas politiskās grupas un noteiktais deputātu skaits var rakstiski lūgt līdz rītdienas 4. jūlijā pusnaktī uh, balsojumu pār sarunu uzsākšanas. Ja šādi lūgumi netiek izteikti atbilstīgi pār sarunu uzsākšanu līdz noteiktam termiņam, tad komitejas varēs uzsākt sarunas. Atbilst